Buon po- Di nuovo buon pomeriggio. Labu pēcpusdienu, dāmas un kungi, sveicu mūsu vidū ar ārkārtīgi lielu prieku mūsu goda viesi Džeriju Braunu, Kalifornijas štata gubernatoru. Vakardien viņš piedalījās uh, augstā līmeņa konferencē, kur runājām par vidi un enerģētiku. Viņš uh, nāca klajā runu, uh, kas um, tika mm, aplaudāt ļoti ilgu laiku, un tagad viņš piedalās mūsu priekšsēžu konferencē, kur var piedalīties arī citi deputāti. Uh, no Eiropas parlamenta, un es domāju, ka mums ir ārkārtīgi svarīgi noturēt šo viedokļu apmaiņu ar uh, ASV, uh, vienu no līderštata uh, gubernatoriem. ASV ir mūsu galvenais, viens no galvenajiem partneriem. Viņš vada uh, ļoti svarīgu ASV štatu un uh, tiešām ir Amerikas politikas uh, līderis. Tad, nu, kā mēs šodien strādāsim, pēc astoņu minūšu Brauna kungu uzrunas, tad uzstāsies dažādu politisko grupu pārstāvi, varēs uzdot gubernatoru kungām jautājumus, un Brauna kungs noslēgs debates ar uh, savu uzrunu. Nu, esmu itālis, esmu ļoti elastīgs attiecībā uz runas laiku. Uh, bet, nu jā, nu, Eiropas parlamentā tomēr darba laiks ir ierobežots salīdzinot ar citiem parlamentiem. Astoņas minūtes ir ārkārtīgi daudz mūsu debatēs, bet, nu, protams, ja vēlaties izteikties desmit minūtes, man uh, tā nav milzīga problēma. Nedomāju, ka tā būs problēma arī mūsu kolēģiem. Dod uzreiz jums vārdu, pateicos par to, ka uh, esat atbildējis mūsu ielūgumu. Lūdzu, vārds jums. <coughs> Thank you for inviting me. Lielas paldies, ka uzaicinājāt mani. Ka varbūt daļa no šīm diskusijām, domāju, ka tās būs auglīgas. Tēma, kuras daļā esmu ieradies Eiropā šoreiz, bija saistīta ar COP23 Vēlējāmies atbalstīt inteliģentu, ilgtspējīgu, ar klimata aizsardzību saistītu rīcību. Kalifornija šai jomā darbos ļoti pārliecinoši, no nu, vismaz salīdzinot ar citiem ASV štatiem. Klimata pārmaiņas ir globāla un universāla parādība un drauds. Un, attiecīgi, ir vajadzība arī, arī globāla reakcija. Nu, protams, ka atbildi var rast tikai individi, individi valstis, provinces un, va un, un štati. ir vajadzīgs patiešām mobilizēties visām pasaules valstīm. Eiropas Savienība šai jomā dara daudz. ASV pagaidām gan, nu, tā teikt, ir paņēmusi brīvdienas no Parīzes vienošanās. Esmu pārliecināts, ka mēs būsim atkal daļa no tās turpmākajos gados. Bet pa to starpu uh, štatos subnacionālās jurisdikcijas ir ņēmuši lietas savās rokās. Mums ir tālāka koalīcija, kurā līdzdarbojas vairāk kā 19 štati, 90 provinces, kas veido ļoti lielu daļu no valsts kopējā IKP, vairāk kā vienu miljārdu indivīdi ir šais rindās. Tātad spēcīgs grupējums ar spēcīgām saistībām lai vērsos pret šo ļoti eksistenciālo draudu. Draudu mūsu priekšā ir daudz, finanšu iestādes ir kļuvušas daudz trauslākas, riskam pakļautākas vairāk nekā mums tas patiktu, kodoli jautājumi aktualizējušies. Bet tāpat labāk klimata pārmaiņas, jāsaka, ir šī saraksta pašā augšgalā. Un šīs tēmas dēļ esmu arī šodien šeit, Eiropā Esmu vērojis laika gaitā attīstību Kalifornijā un zinu, ka progresu iespējams gūt. Esam īstenojuši rīcību, esam samazinājuši oglekļa emisijas par 40%, salīdzinām ar 90. gadu, jo sākām, protams, ar ļoti augstu līmeni. Kalifornijai sākotnēji bija 12 tonnas uz, per, uz personu siltumnīcas efektu gāzes 19,20 ASV vidēji, tātad mums vēl tāls ceļš priekšā ejams, bet esam spēruši pirmos soļus, eh, runājot par automašīnu emisiju standartiem, mums ir arī elektronisko autom, elektrisko automobīļu mandāts, mums ir mērķis vienu miljonu šādu auto nodrošināt turpmāko septiņu gadu laikā. Strādājam pie atjaunīgiem enerģijas standartiem, uh, vairāk par 30%, vēlamies šo skaitli palielināt par 50%, pro, līdz 50% atjaunīgo energoresursu līdz 50. gadam. Tāpat arī zem oglekļu izmešu degvielu vēlamies e, izmantot. Dag, degvielu, kas tiek ievadīta, kas tiek lieta atmašīnās, jau ir ar samazinātu oglekļu emisiju saturu, tas ir kļūst par standartu mm, tīri tehniski esam šeit virzījušies uz priekšu attīstītā veidā, prasām, lai uzņēmumi um, izmanto biodegvielu, izmanto elektrību automašīnām, jeb alternatīvi, nu tad maksā par to. Ar attiecīgi piešķīrumu sistēmu energoefektivitāte ir, zinām, iekārtu standarti, celtniecības standarti, atjaunojam uh, šo sistēmu, un līdz 2030. gadam divas trešdaļas um, Kalifornijas štata likumdevēja to atbalstīja. Astoņi republikāņi nobalsoja par šo pasākumu no 120. Tas tiešām bija tāds bezprecedenta um, gadījums. Nu, ka lūk, re, republikāņi dod šādā apmērā savu balsi, lai atbalstītu klimata pārmaiņu darba kārtību. Nu, vienīgā problēma, protams, tāda, ka republikāņu um, vadītājs, kas pieļ, šo kustību padarīja par iespējumu, tika atstādināts no amata, jo republikāņi sacēlās pret šo personu, kas uzdrošinājās atzīt, ka klimata pārmaiņas ir kaut kas reāls. nāku no vides, kur ir šai ziņā faktiski milzīgs nolīgums attiecībā uz visu ar klimatu pārmaiņām saistīto zinātne. Vispār šai zinātniskajā disciplīnā nu, tiek noliektas šādas uh, lietas. Nu, tā tad mēs skatāmies šajā ļoti būtiskam uzdevumam, izaicinājumam, kā Kalifornija arī visa pārējā valsts ir 14, 15 citi štati, kas strādā šobrīd ar šiem jautājumiem dažādos veidos, pie, veidojot šādas ar klimatu saistītas eh, apņemšanās. Un es domāju, ka šis skaits pieaugs, jo klimata pārmaiņas šobrīd ir tik milzīgas, tās ir tik visaptvarošas, tik bīstams, un reakcija ir vajadzīga un vajadzīga tālajoša reakcija. Mēs pat nevarēsim neko panākt, ja mēs neizstrādāsim daudz tādu pamatīgāku apzināšanos, plašākas saistības gan no Eiropas Savienības puses, gan no štatu puses, no reģionu puses, no Ķīnas kas šobrīd līdz šim ir bijis diezgan agresīvšai ziņā no Indijas, Āfrikas, no visiem. Visus ietekmē klimata pārmaiņas un visiem ir uz to jārēģē, jārīkojas bet tie, kas ir līderības pozīcijās, līdzīgi kā ES, tiem ir īpaša atbildība šai gadījumā, un tiem bija piemīta arī īpaša kapacitāte rīkoties. Un tāpēc gribētu jūs vienkārši mudināt rīkoties. Un arī mēs, protams, cenšamies šo apzinātību veicināt. Esam uzsāk, uz, nostājušies uz pareizajām sliedēm. Un pieaugušās temperatūras risks ir nu, šobrīd pieaudzis jau līdz tam brīdim, ka vadas varēs nu, drīz lūzīs un var nest līdz ļoti liels kaitējums, pasliktinot situāciju un veicinot nevienlīdzību, migrāciju un tā tālāk. Nu, varētu šķist, ka mm, tas pat varētu tikt pieredzēts diezgan drīz. Uh, Un tāpat laikā ir tāda milzīga tāda, tāda kā vienaldzība, nevēlēšanās neko darīt. Vismaz tai valsts, pasaules pusē, no kuras es nāku. Un tāpēc mēs vēlamies apvienot spēkus ar citām provincēm, ar citiem štatiem, tādiem kā Kvebeku, Ontārio, Kanādā, Ņujorks, Vašingtona štati, Oregona. Tāpat arī atsevišķi reģioni Ķīnā Eiropa, Dienvidāmerikas pārstāvi, mēs visi cenšamies, nu, tad ar tādu pieeju no lejas uz augšu izdarīt spiedienu, lai tiktu pieņemta klimata darba kārtība un šis darbs tiktu paveicis. Tāpēc esmu šeit, priecājos, ka varu par to runāt un uh, Nezinu, kāds ir jūsu idejas, bet manas, mana doma ir pavisam vienkārši. Draudi ir milzīgi, tie apdraud visu cilvēci, un tad nerunājam par kaut kādu ļoti tālu nākotni. Tas ir tuvāk nekā varētu šist pārdesmit gadi, un neko nepanāksim, ja mēs nerīkosimies. Nerīkosimies straujāk, pārliecinošāk, tālējošāk, ilgtspējīgāk. Mums ir jāpārliecina cilvēku sirdis un prātu un jārīkojas globāli. Tas ir tas, ko vēlējos teikt un labprāt uzklausīšu jautājumus, piedalīšos debatēs. Un varbūt jūs domājat līdzīgi kā es, ja varbūt jums ir kādi citi viedokļi. Paldies! Thank you very much, Mr. Lielas paldies, Braun kungs, paldies, ka ievērojat arī jums atvēlto uzstāšanās laiku vienkārši perfekti. Es, kā šīs sanāksmes priekšādātājs, par to ļoti priecājos. Tālāk pirmais tautas partijas vārdā uzstāsies pirmā vicepriekšādātāja šeit parlamentā Mairada Magines Lūdzu. Paldies priekšādātājiem. Es patiešām ceru, ka jūs būsiet arī tikpat priecīgs, ka es ievērošu uzstāšanos laiku, centīšos to darīt. Uh, Ehm, gubernator kungs priecājos par, saku paldies par jūsu skaidro prezentāciju. Man interesē jūs novērojumu attiecībā uz to, ka es jau šobrīd paņēmusi brīvdienas no Parīzes un nav Parīzē pašā. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kas varētu notikt ar šīm ASV saistībām attiecībā uz klimata darbību. Jūs sūtat tādu pozitīvu vēsti no individi, individuāliem štatiem un individiem, grupējumiem, bet jūs tāpat laikā dodat arī tādu ļoti spēcīgu ziņu, sakot, ka mēs neesam vēl uz pareizajām slīdēm un jādara un daudz kas vairāk. Man interesēja komentāri, kas tika izteikti Vatikāna. Vatikānā varbūt jūs varētu arī par to sīkāk eh, kaut ko pastāstīt. Te ļaujiet man citēt, kolēģi, eh, jūs runājāt simpozijā attiecībā uz vidas jautājumu, un jūs teicāt, ka klimata pārmaiņa apkarošana ir eh, prasīs ne tikai zinātnisku, bet arī reliģisku apņemšanos, jūs runājot par to, ka problēma esam mēs paši, mūsu dzīvesveids, mūsu ērt, ērtības, mūsu e, ikdiena ieradumi, tendences un inertums, ka, un tas viss kavē mūs darīt to, ko patiešām vajadzētu darīt. Es domāju, ka daudzi piekristu šai analīzai. Domāju, ka mums ir jāpaskatās pašiem uz sevi spogulī, tad, kad izsakām šādus komentārus. Tad, ko mums darīt, lai pārliecinātu iedzīvotājus, kas saprot, ka pastāv problēma ar klimatu, bet kā ļaut viņiem ņemt vērā šīs pārmaiņas un īstenot tās savā dzīvē? Jo tas tūlīt pat viņus tad ietekmētu, un vai šāda veida, nu, tāda mudināšanas, bikstīšanas politika varētu ļaut cilvēkiem virzīties pareizajā virzienā, nu, cerams, pēc iespējas ātrāk. Šeit parlamentā, un jūs dzirdēsiet arī citus kolēģus, ir plaša apņemšanās cīnīties pret klimata pārmaiņām. Bet, ja skatāmies uz konkrētiem sektoriem, nu, piemēram, es labi pārzinu lauksaimniecības sektoru, zinu, ka tur pastāv būtiskas bažas, ka no viņiem tiek prasīts darīt vairāk nekā no citiem sektoriem. Nu, īpaši, kad runājam par lopkopību un tam līdzīgi, tas var būt ļoti sarežģīti. Varbūt ļoti sarežģīti rīkoties tādā veidā, kas ietekmētu šo procesu attiecīgi parākam un transportu. Tāpat te vajadzētu krietni lielāku efektivitāti nekā tas norisinās šobrīd. Ir virzība uz priekšu, bet reizēm tajā brīdī, kad mēs varam soli uz priekšu, ir spēki, kas mums vismaz pussoli liek paspērt atpakaļ. Un tāpēc gribētu šeit, eh, nu, atsaukties uz jūsu viedumu un lūgt jūs mūs tālāk iedrošināt turpināt šo ceļu, kur esam sākuši iet. Bet tad, kad jūs runājāt par šo ideju Vatikānā par šo cilvēcisko alkatību un eh, inertumu, kā faktoriem, kas veicina klimata pārmaiņas. Kā jūs domājat, kā pārliecināt iedzīvotājus un mainīt viņu ieradumus, ir īpaši attīstītajā pasaulē, šos cilvēkus, kas negribīgi atsakās no visām tām vērtībām, ko tie saņēmuši šādas lielākas vērtības vārdā? Nu, varbūt jūs varētu par to runāt kādus vārdus, un tad jūs palīdzētu mums visiem eh, risināt ar klimatu saistītas jautājumus tādā veidā, kā jūs zināt, tos vajadzētu risināt. Bet atgriežoties tālāk pie situācijas ASV viens no komentāriem, ko dzirdam no ES pilsoņiem, ir šāds, kāpēc mums vajadzētu kaut ko darīt, ja citi nedara neko. Nu, varbūt jūs varētu mums piedāvāt kaut kādu skaidrāku atbildi par to, kā šī situācija mainīsies. Man patīk šī pieeja par no apakšu uz augšu, jo tas šķiet arī krietni vairāk piesaista un paņem līdzi individus. Varbūt jūs vēl mazliet vairāk par to varētu runāt, par to, kā to kā tā veidojas ASV. Un visbeidzot, jūs arī par to skaidri runājāt. Jūs teicāt, ir ļoti vienkārši darīt kaut ko mazliet, ja jūs esat viens no lielākiem emisiju radītājiem, bet tad ko, kā pārliecināt citus darīt vēl vairāk tos, kas vēl nav tik attīstīti, kas ir, var, kas ir nabadzīgāki, kas, kuriem ir daudz vajadzību, nu, lai viņi netikt visā šai diskursā aizmirsti. Lies paldies nākamā runātāja Van Bremts kundze sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Priekšādātāji, paldies! Vēlos jūs, gubernatora kungs, šeit sveikt. Domāju, ka ārkārtīgi svarīgi šāda sanāksme notiek un ka varam apmainīties ar viedokļiem. Iesākumā gribētu citēt Benžaminu Bārberu, kas ir visai labi zināms akadēmiķis, eh, nu jau gan lai vieglas viņam smiltis. Viņš rakstīs vairākas grāmatas, un, bet pazīstamākā no tām bija ar nosaukumu. Ja pilsētu mēri vadītu pasauli, jūs esat Kalifornijas gubernators, nu ne tikai jūs šobrīd sitat pušu visus rekordus amatieņemšanas ilgumā, jūs esat savulaik bijis arī Oklendas mērs, un es tiešām ticu šim teicienam, ka ja mēri, pilsētu mēri vadītu pasauli, tad pasauli būtu lieliskāka, skaistāka vieta. Jo, ja skatāmies uz tiem pilo, pilsoņiem, kas ir pieti, pietuvinātāki iedzīvotāji, viņi krietni vairāk izprot šo situāciju, viņi krietni labāk arī redz, kas cieš no visām šīm situācijām. Vienlaikus tas tā attiec arī uz visu pasauli, ne tikai Eiropā, ASV, bet arī citur pasaulē tā ir ir pilsētu mēri, vietējie politiķi, kas tiešām vēršas pret klimatu, klimatu pārmaiņām, rīkojas pilsētas, reģioni, štati, koalīcijas. Nu, arī šī koalīcija, par ko jūs runājāt, par to zem diviem gradiem koalīciju. Nu, protams, ka rīcība daudz ir jau veikta cīņā pret klimatu pārmaiņām, un tas ir svarīgi Jūs esat arī sasta liel, sastā lielākā tautsēmniecībā ASV štatu vidū. Šobrīd komisija, šodien komisija nāca klējā ar priekšlikumu par CO2 emisijām attiecībā uz automašīnām un CEF mandātu. Mm, attiecībā, neiedzināšos tagad sīkāk detaļās, eh, kas pauž šai priekšlikumā, un es zinu, ka būs noteikti arī citas saistības, par ko nāksies runāt, bet gribētu uzsvērt ka tas notiek eh, tāpēc, ka jūs Kalifornijā jau 90. gados šāda veida sistēmu ievē, ieviesāt, šādu programmu ieviesāt. Un vēlties palielināt to līdz 2005. gadam, nosakot zināmus mērķus. Mums ES vēl jāsaka, ir te jāsako jums Nu, trešais svarīgais klimata pārmaiņu apkarošanas um, pīlārs ir šī sociālā dimensija. Nu, varbūt man nevajadzētu teikt sociālā dimensija, bet es domāju, klimata pārmaiņas pirmām kārtām ir sociāla parādība. Tas ir jautājums par pārdalīšanu, un ja mēs nebūsim pietiekami piesardzīgi, tad tiešām radīsies tālāka nevienlīdzība, tālāka neskaidrība un konflikti. Un, lai visi būtu ar mums, mums ir jāstrādā pie godīgas pārējas uz bezoglekļa ekonomiku. Un tas nav viegls ceļš. Ne jau tāpēc, ka mēs nezinātu, kāda mērķi ir svarīgi un kā tos sasniegt, bet gan tāpēc, ka ir tik daudz no mums, kas baidās no tā, ka zaudēsim kaut kādas pilnvaras, vāru, privilēģijas, un mūsu vēlētāji savukārt ļoti bažās par to, ka planēta varētu mainīties, bet vienlaikus baidās arī par izmaiņām savā personīgajā dzīvē. Un tā problēma ir tāda, ka šī pārēja uz jaunu tipa tautsēmniecību nevar notikt, nu, citus atstājot aiz muguras. Nē, ir jāvirzās uz priekšu, ir jābūt tādai aizsar, aizsargājošai pārejas um, elementam, tā lai cilvēkiem ir um, atbilstīgi darba vietas un darba apstākļi. Un visbeidzot, gumermātorkums, man liekas, ir arī cerības, jo tajā brīdī, kad Trumps paziņo, ka atteiksies no Parīzes nolīguma, šajā parlamentā viens otrs teica, ka lūk, tas novedīšot pie ambīcijas samazināšanās tā tālāk. Mēs šķiet gluži otrādi visa pasaules līderu kopiena un arī parlamenti šķiet vēl vairāk satvinājās, saliedējās kā reakcija uz šādiem izteikumiem. Un es gribētu teikt, ka šobrīd ASV, lai arī Vašingtons administrācija varbūt saka kaut ko vienu, ir ļoti daudz pilsētu, ļoti daudz štatu, kas šo jautājumu uztver ļoti nopietni. Un tieši tāpēc gubernatoru kungs ne jau Vašingtona, bet tieši jūs esat tas, kas runā ar mums šobrīd par to, kā radīt kopēju oglekļa tirgu. Un noslēgumā Man ir divi jautājumi. Viens ir tāds vispārīgāks, gubernator kungs, un to jūs jau pieminējāt, respektīvi, kā mēs no Eiropas perspektīvas raugoties varam jums palīdzēt tālāk veidot šo mm, pušu koalīciju. Un otrām kārtām zinām, ka štati un pilsētas ir teikuši, ka tie uzņemsies ASV saistības kopumā, bet kas tad ar ASV finanšu saistībām, kas notiks ar tām? Paldies! Lies, paldies! Nākamais runātājs Helga Stevensa no EKR grupas. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji, gubernatoru kungs, liels paldies, ka atveltījāt laiku, lai varētu tikties ar mums šodien. Eiropas attiecības ar ASV ir ļoti būtiskas, ņemot vērā to, ka mūsu Uh, sagaida kopīgi izaicinājumi. Amerika vienmēr man būs otrās mājas. Es esmu studējis Kalifornijas Berklī universitātē, iegūstot uh, doktora uh, grādu uh, tieslietās. Un uh, Amerika ir arī uh, radošuma, uh, optimisma simbols raugoties nākotnē. Un ASV un Amerika ir nepieciešams sadarboties un tās vēl sadarboties svarīgākos jautājumos. Nekad nav mums bijuši tik lieli izaicinājumi un tik uh, kopīgi izaicinājumi. Mums ir jānodrošina uh, globālā drošība, jāgarantē iekšējā drošība, jāpārvar enerģijas krīze, jāstiprina tirzniecības saiknes, jānostiprina ekonomika, ņemot vērā globalizāciju, pasaules iedzīvotāju skaita pieaugumu un tehnoloģisko revolūciju. Un tāpat laikā jāaizsargā apkārtējā vide. Tie ir milzīgi izaicinājumi un mēs nevaram vienkārši šo mm, šīs problēmas risinājumu atlikt uz vēlāku laiku, mums ir jāsāk rīkoties jau tagad, lai aizsargātu, pasargātu nākamās paudzes. Un tādēļ mums visiem ir uh, jāpilda savas saistības uh, saskaņā ar Palī Parīzes nolīgumu, uh, un ir jāstiprina ekonomika, veicinot investīcijas tīrākās tehnoloģijās un lai varētu uzlabot uh, dzīvi nākotnē. Ir jāskaidro patērētājiem, ka uh, tas ir pareizais ceļš, pretējā gadījumā mēs negūsim panākumus. Mums tāpat laikā ideālisms ir jāsaskaņo ar pragmātismu. Gubernātor kungs, uh, Uh, Kalifornija iz, importē būvmateriālus no Ķīnas uh, un uh, ir ieviesti stingri standarti, tiek saskaņotas reģionālās, nacionālās prioritātes. Mūsu tuvākiem kaimiņiem ir uh, dažādas pieejas. Un uh, kad mēs eh, sēžamies pie sarunu galda, tad, protams, ir jāvienojas par kompromisu. Dažkārt solīši uz priekšu var būt nelieli, bet mums ir jāpaturprātā mūsu galvenais mērķis, uz ko mēs virzamies. Mums ir jāsadarbojas ar dažādām nozarēm, iesaistīt ieinteresētām pusēm, lai domātu par tīras enerģijas ieviešanu un ieviešanu ilgtspējīgu attīstību. Tādēļ mēs augstu vērtējam to, ka jūs esat atbraucis uz Briseli, lai pastāstītu mums par to, kas notiek Kalifornijā, kādi stimuli uh, finansiālā ziņā tiek izmantoti, lai atbalstītu tīros transporta veidus. Mums ir jārīkojas eh, ne tikai vietējā Eiropas līmenī, bet arī globālā līmenī līmenī. Protams, e, jāsaka, Romu jau arī neuzbūvēja vienā dienā, tomēr mums jau sāk pietrūkt laika. Kā jūs teicāt, e, apmeklējot Pekīnu, nekas nav grūtāks un svarīgāks. Mums ir jāpierāda, ka mazs emisiju līmenis ir izdevīgs gan e, ekonomikai, rūpniecībai, gan patērētājiem. Amerikai un Eiropas Savienībai ir daudz kopīgu vērtību, kopīgu vēsturi, kopīgas intereses. Mums ir jāsadarbojas ar Kaliforniju, lai veidot labāku nākotni. Mūsu uh, ekonomika intereses ir simbiotiskas, labākas uh, pasaules vārdā, un es ceru, ka mūsu sadarbība turpināsies arī nākotnē. Paldies! Paldies! Tagad Bērders kundzei vārds liberāļu grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji, paldies gubernatoram Braunam par to, ka viņš ir uh, ieradies, lai tiktos ar mums. Kad mēs uh, dzirdē, mēs tiešām satraucāmies par ASV iespējamo izstāšanos no uh, Parīzes. Uh, vienošanās, bet uh, tikpat uh, liels apdraudējums arī ir uh, videi, kas ir uh, saistīta ar dabas resursu pārmērīgu izmantošanu. Uh, klimata pārmaiņas apdraud uh, glab globālā mērogā dabu un ir jāsniedz uh, atbalsts visapdraudētākajām kopienām un jāvēršas, piemēram, pret mālu medniecību. Tomēr ASV eh, Trumpa administrācija ir piero, eh, ierosinājusi par 32% samazināt ASV ilgspējības programmas un atsevišķām programmām pat par 70%. Un uh, Āfrikas un Āzijas ziloņu saglabāšanas programmām pilnīgi tiks atņemts finansējums. Šobrīd jau ziloņi tiek medīti, lai iegūtu ziloņu kaulu. Apmēram 30 tūkstoši ziloņi tiek nomedīti gadā kā eh, jūs, kā Kalifornijas gubernators, iestājaties par eh, dabas aizsardzību, cīnāties pret klimata pārmaiņām, vai jūsuprāt nav eh, dažāds apzināšanās līmenis likumdevējiem un vēlētājiem? Cilvēki atbalsta dabas aizsardzību, bet uh, vai tas vienmēr izpaužas arī likumdošanas procesā? Kādēļ tas tā ir, jūsuprāt? Paldies. Tagad Eiropas uh, kreiso un uh, Ziemeļvalstu zaļo kreiso vārdā uh, Kāzenkamps kundzei vārds. Uh, Paldies, uh, guvernatori Braun, tiešām ļoti iedvesmojoši jūsos klausīties. Jūs iedvesmojat cilvēkus visā pasaulē un rosināt, uh, uzsākt iniciatīvas, uh, mainīt rīcības veidu. Klimata pārmaiņas un globālā sasilšana apdraud gan uh, dabu, gan dzīvnieku pasauli, apdraud cilvēkus. Mēs visi zinām, ka mēs nedarām pietiekami daudz, lai uh, sasniegtu izvirzītos mērķus cīņā pret klimatu pārmaiņām. Es nerunāšu par automobīļiem, bet runāšu par uh, Uh, industriālo lauksaimniecību. Industriālās lauksaimniecības emisijas pārsniedz transporta emisijas, un līdz ar to industriālā lauksaimniecība ir viens no klimata pārmaiņu pamat cēloņiem. Ja mēs nerīkosimies, tagad situācija vēl tikai pasliktināsies. Pirms 15 uh, gadiem bija 15 miljārdi uh, mājlopu, un tagad to ir 24 miljārdi. Lai varētu pabarot visus šos mājlopus, ir nepieciešams gigantisks apjoms lobarības. Nu, minēsim piemēru, ja mēs pārtrauksim izšķērdēt pārtiku un lobarību, tad mēs ar pašreizējo lauksaimniecības zemi varēsim pabarot 11 miljārdus uh, cilvēku. Bet, ja, piemēram, Indijā cilvēki sāks patērēt pārtikā tikpat daudz gaļas un piena produktu, kā Nīderlandē tikai četras uh, dienas nedēļā, tad globālais emisijas sasniegs 840 megatonnas. Tas pieaugums būs. Tas nozīmē, ka mums ir jāpatērē pārtikā mazāk gaļas, mazāk pār, piena produktu. Piemērs, ja ASV trīs nedēļas e, dienas neēstu gaļu, tad mēs ietaupītu siltumnīcas gāzu emisijas tādā pašā apjomā, kā uh, go, uh, Meksikas līcī iegūtās naftas radītās emisijas, jeb 17 10% no ASV eh, kopīgā apjoma. Ja neēstu gaļu sešas dienas nedēļā, tad mēs ietaupītu Kalifornijas uh, siltumnīca efekta gāzu emisijas vesela gada apjomā. Un es domāju, ka uh, tas jūs arī iedvesmos uh, sarunās COP23. Man ir jautājums, kā, e, ko jūs darāt, lai e, labāk plānotu e, ēdienkārti un diētu? Paldies, un tagad vārds Žadokungam zaļo grupas vārdā. Braun kungs, sveicu jūs Briselē un Eiropas parlamentā. Jūs atrodaties saudabīgā situācijā. Kalifornijas ekonomika kas apjoms pārsniedz virkni, virknes Eiropas uh, dalību valstu ekonomiku apjoms ziņā. Bet uh, tagad es gribētu runāt par diviem punktiem COP23 sakarā. Ir divi apdraudējumi, kas uh, ir aktuāli šobrīd. Tātad ir panākta Parīzes vienošanās uh, šis uh, maksimālais sasilšanas apjoms 1,5 līdz 2 grādi līdz gadsimta beigām. Tas ir ļoti labi balstoties uz zinātniskiem faktiem, bet uh, Parīzes vienošanās un to atkādina ANO uh, ir saistīta arī ar uh, valstu uzņemtām saistībām, kas atpaliek ievērojamā mērā no šiem mērķiem. Tātad, vienmēr ir tādas skaistas runas, klimatiskā diplomātija, bet būtu jāstiprina arī konkrētu, konkrēts darbs, konkrēti pasākumi jāveic. Un, um, um, būtu jāpieņem ANO konvencija pret klimatu pārmaiņām. Ko darīt, lai valstis, kuras 90. Eh, gados eh, bija eh, nu, varbūt ne tik attīstīts, varētu panākt tās valstis, kuras ir aizteikušās priekšā. Otrkārt, COP23 un ANO konferencei būtu jākļūst par tādu kā skatlogu uh, uzņēmiem, kuri uh, rīkojas pareizi, kur varētu arī dažādas uh, uh, arī provinces, reģioni ir pārstāvēti, bet valstis kā tādas slēpjas uh, aizmugurē un būtībā nedara visu, kas būtu nepieciešams piemēram, pašvaldības, uzņēmumu, provinces dara daudz, un tagad ir tāds kārdinājums neizdarīt spiedienu uz valstīm, uh, prasot, lai arī tās dara ko vairāk. Bet izvirzītos mērķus uh, nepārsniegt divu grādu sasilšanu mēs mm, varēsim tikai tad, ja arī valstis rīcī, rīkosies. Un Mm, iznāk, ka tagad jūs rīkojaties valstu vietā un valstis izvairās no savas atbildības. Un trešais jautājums attiecībā uz ASV. Prezidents Obama uh, uh, anulēja uh, cauruļvadu projektu, uh, jo uzskatīja, ka tas uh, apdraud uh, klimatu. Un vai jūs uzskatāt, ka uh, Eiropai būtu jāpārtrauc naftas imports, ja nafta ir iegūta no bitumsmiltīm, atteikties no gāzes importa no Ziemeļamerikas un tādā veidā nu, mēs varētu ietekmēt situāciju un Eiropā tad arī saskaņotu savu rīcību ar apņemšanos neizmantot slā, nekļa gāzi un naftu. Eiropa cenšas attīstīt tādu ekonomikas modeli, kas balstītos uz atjaunojumiem enerģijas avotiem un digitalizāciju. Tā būtu klimatiskā ekonomika, jaunās tehnoloģijas būtībā ir tīrās enerģijas sabiedrotās un palīdz samazināt enerģijas patēriņu. Vai jūs uzskatāt, ka Eh, Kalifornijas modelis būtu eksportējams, ka to varētu izmantot citos ASV štatos un arī Eiropā. Paldies! ENF grupas vārdā Lungrēn kungs. Paldies! Eh, Reimons Finčs nevarēja piedalīties šajā sanāksmē, es nohaustīšu viņa runu. Gubernātoru Brauns veicām jūs Briselē un Eiropas parlamentā. Pirms divām dienām Romā jūs aicinājāt uh, pastiprināt cēdienus klimata aizsardzības jomā, jo Trumpa uh, ietekme ir maza. Un uh, Ir uh, savukārt citi, kuri uzskata, ka bija pareizi Amerikai izstāties no, uh, no Parīzes vienošanās un ka būtībā zaļo lobijas atbalsta neproduktīvu uh, enerģētikas politiku. Uh, Eiropas uh, politika novirza milzīgus naudas līdzekļus tādiem pasākumiem, kas būtībā nekādi klimatu reāli neietekmēs. Ma, tas arī uh, novērt pie tā, ka uh, rūpniecība aiziet no Eiropas, tas nodara lielu kaitējumu mums. Uh, ekonomiskā ziņā. Mēs esam nodarījuši lielu kaitējumu savai ekonomikai un konkurēt spējai, uh, cerot uh, tikt galā ar uh, tādu hipotētisku problēmu, kas radīsies varbūt pēc daudziem gadu desmitiem. Šis uh, IPCC ir pārspīlējis programmu, jo konstatējam, ka temperatūru izmaiņas būtībā atbilst cikliskām pārmaiņām, kas jau ir piedzīvotas simtiem gadu uh, garumā. Uh, un pēc uh, sasilšanas uh, perioda mēs sasniedzām tagad 21. gadsimta optimālo līmeni, un šeit nav nekādu uh, antropogēnu izskaidrojumu šādām uh, parādībām. Uh, ir uh, daudzi pētījumi liecina, par eh, to, ka ir, protams, eh, dažādas svārstības, bet nekas eh, nav tāds, kas nebūtu jau piedzīvots iepriekš, nekas neparasts. 97% zinātnieku atbalsta šādu teoriju un šādi un apgalvojumi uh, ir uh, par pārmaiņām ir saistīti uz diskreditētiem faktiem. Tie nav īsti zinātnieki, kas iestājas par šādām teorijām. Un uh, būtībā, ja divkārši pieaugtu CO2 līmenis, tad būtu konstatējums šādas pārmaiņas. Būtībā tie nav nekādi zinātniski uh, pierādījumi, bet gan uh, cilvēku grupa, kura uzkurina klimata histēriju. Uh, dažādas uh, nozāres, tādas kā uh, naftas ķīmija, tērauda rūpniecība, ķīmiskā rūpniecība, stikla rūpniecība un daudzas citas būtībā tiek uh, slēgtas, likvidētas Eiropā. Mums ir nepieciešams domāt par Uh, ilgspējīgas enerģijas attīstību un uh, izmantojiet jūsu priekšā stāvošās iespējas ASV. Paldies! Lūkungs, liels paldies. Priekšsēdētājs veic arī Brauna kungs. Šī pirmā reize, ka es tiešām varu uzsākt sarunu ar demokrātu gubernatoru. Um, Skotu un arī ar citiem esam runājuši no republikāņiem. Jāteic, jā, ka viedokļi ir ļoti atšķirīgi par to, kā dai būtu jābūt ASV politikai kli, klimata jomā. Taču arī Jūs redzat, ka esat ļoti svarīgs partneris. Es, jūs ļoti ilgi esat strādājis politikā, jūs esat atbalstījis arī nodokļu maksātāju naudas tēriņus un arī jo, um, tādu esat īstenojis klimata izmaiņu politiku, kas atšķiras no ASV politikas, un tad arī jūs sakāt, ka vairāk nekā 3% atbalsta Hillary Clinton, un tad tiešām jūsu štats pilnībā atšķirs no pārējās ASV daļas. Iespējams, jūs varbūt mm, pat gribētu iestāties Eiropas Savienībā. Es, eh, jūs esat pret nācijas prezidenta viedokli. Kalifornijas eh, štāts ir eh, balsojas arī citādāk nekā ASV pārējā daļa, un skatiet, kas notiek arī Katalonijā, ir līdzīga situācija. Un tagad par jūsu politikām Kalifornijā. Jūs sakāt, ka uh, ir jāpārliecina cilvēki uh, par klimāta izmaiņu politiku. Bet, nu, jūs sakāt, ka ir arī pretinieki e, pret nodokļu palielināšanu par 1,2 dolāriem ir vēl ir svarīgs jautājums, runājot par nodokļu politiku un par emisijām runājot. Piemēram, Tesla kompānija saņem 4,9 miljārdus dolārus subsīdijās. Jūs zināt, ka ir citas kompānijas, kas nesaņem šādas subsīdijas un kurām varbūt ir labākas tehnoloģijas. Jūsu štatā jūs sakāt, ka jūs piedāvājat šīs politikas uh, Vien 4 no 10 uh, kaliforniešiem dzīvo nabadzībā, 4,3% no Kalifornijas iedzīvotājiem atbilstīgi jūsu statistikai. Uh, uh, viņiem nav pietiekami resursu, lai atbildētu, lai varētu apmienāt savas vajadzības, bet jūs palielināt savus klīmātu uh, izmaiņu politikas, un tas palielina nabadzību. Arī OECD ANO norāda uz to, ka klimata izmaiņu politikas visskarbāk skar nabadzīgos. Vai tas ir pareizi? Tas, ka bagāti ir milzīga atšķirības starp nebadzīgo un uh, bagāto šo oglekļa pēdu, un tagad jūs uh, pieņemat tādas politikas, kas visvairāk ietekmē nabadzīgos jautājumus. Jā, jūs noteikti gribat aizstāvēt vidi, bet jūs neatzīstat to, ka jūsu īstenotās politikas palīdz vairāk m, bagātiem un nevis nabadzīgiem, un nabadzīgie no tā cieši vairāk. Uh, ilgtermiņā. Un tagad vārds Līza kungam. Liels paldies priekšsēdētāji, paldies Tajānī kungam, paldies gubernatoru kungam. Šī tiešām man tagad ir privilēģija izteikties lielākās Eiropas parlamentā grupas vārdā pēc diviem iepriekšējiem runātājiem, pēc divi kolēģi, viens kolēģis iepriekšējā sanāksmē teica, ka ļoti daudzi Eiropas Savienībā piekrīt Trumpa kungam. Eh, Eiropas Savienībā ir 500 miljoni iedzīvotāju, un varbūt 10% no politiķiem, kas pārstāv 500 miljonus, eh, piekrīt eh, Trumpa kungam, un tad var teikt, jā, tas ir daudz, 15 miljoni, miljoni varbūt ir daudz, bet tā ir minoritāte Eiropas parlamentā. Tā ir arī minoritāte Eiropas Savienības sabiedrībā kopumā. Mūsu priekšsēdētājs Vēbers, lielākās uh, politiskās grupas priekšsēdētājs, teica, ratificējot Parīzes nolīgumu, kā klimata izmaiņas ir iespējams, ir centrālais mūsu uh, politiķu paudzes uzdevums tā ir vairāk, tas ir Eiropas parlamenta vairākuma viedoklis, un kad prezidents Trāms lēma izstāties no Barīžas nolīguma, no šīs Barīžas vienošanās, tad arī Vēberkungs sacīja tagad. Uh, Eiropā ir jāuzņemas līderība un jāizstāv Parīzes vienošanās klimata jomā, jo tas ir pareizi, jo tas ir svarīgi mūsu nākotnē, gan vidē, gan mūsu rūpniecībai. Īpaši viņš atsaucās uz tām kompānijām un štatiem ASV, kā piemēram uz Kaliforniju, kas arī piekrīt uh, um, šai pārliecībai, tad to, to arī var teikt Amerikas Savienotajās valstīs, kā vismaz 90% no Eiropas sabiedrības, Eiropas pilsoņu atbalsta jūsu rīcību. Tāpat arī tas attiec uz lielāko daļu šeit Eiropas parlamentā deputātiem. Mēs spēram konkrētus soļus, lai īstenotu Parīzes vienošanos. Tagad no pulksteņas sešos notiek trialogs par gala sarunām par jaunu ETS emisijas tirzniecības sistēmu. Mēs lemsim par pasākumu, kas stiprinās ETS, lai varētu atvieglot investīcijas zema oglekļa tehnoloģijās, lai būtu liela vienošanās. Uh, iespējams, un arī šovakar būs runa par detaļām. Un arī tad uh, NV komitejā dzirdējāt arī dažādus viedokļus par uh, transporta līdzekļiem, par automašīnām, bet varat būt droši, mēs būsim ļoti ambiciozi. Runājot par šo jautājumu, sarunās ar padomi, komisijas piedāvājums ļoti labs uh, sarunu un sadarbības pamats. Es gribētu izcelt pievērst jūsu uzmanību, guvernator kungs, vienai lietai ko minēja jau vēl kāds kolēģis - aviācijas nozare. Aviācijas nozare pašlaik uh, aktīvi nepiedalās emisiju nozarē, bet ja mēs nerīkosimies, tad šis aviācijas piesārņojuma īpatsvars palielināsies. Mums ir jāsadarbojas vairāk, un es biju vīlies, pat tad, kad Klintona bija valsts sekretāre, uh, ka ASV mūs neatbalstīja tik ļoti šajā darbā, taču mums starptautiski ir ciešāk jāsadarbojas. Jādara vairāk, gribu pievērst jūsu uzmanību šai lietai, jo, jā, pagaidām tas varbūt izskatās tāds ne eh, nozīmīgs jautājums, taču emisijas pieaug visā pasaulē, ik pēc desmit gadiem emisija apjoms divkāršojas, un arī šai nozarē mums ir jārīkojas. Paldies! Paldies tagad vārds Dalikundzei! Paldies, priekšsēdētāji kungs. Liels paldies arī gubernatoru Braun. Es neuzdošu jautājumus, jo man jau bija iespējams uzdot jautājumus agrāk, iepriekšējā sanāksmē. Es zinu, ka jūs saņemsiet ļoti daudz jautājumus, un tad varbūt atbildēt uz tiem nebūs tas vieglākais uzdevums. Es dalīšos savās iespējas par COP23, runāšu arī par lomu, kādu redzu pilsoņu, pilsētām, reģioniem. Uh, arī uzņēmumiem, industrijai kopumā, citām iesaistītām pusēm. Es uzskatu, ka COP23 ir izcila iespēja, ja mēs vēlamies tiešām mobilizēt uh, rīcību klimata izmaiņa, klimata pārmaiņu jomā. Parīs vienošanās ir jāīsteno valstīm, ir jāprogresē uh, raiti, un tas, kas ir uz, do, uz papīra, tagad tas ir jāīsteno reģionos pilsētās. Lai tas notiktu. Valstīm jānāk klajā ar saviem konkrētiem nacionālajiem pasākumiem, jāparāda, kā pasākumi var samazināt valstu siltumnīca efektu gāzu emisijas, un jūs zinat arī, ka tagad ASV ir izstājusies Tagad ir citas valstis, kuras arī vēl samazināt savas ambīcijas, jo viņi nevēlas uzņemties sloga lielāko daļu. Un šeit reģioniem, pilsētām, NVO, privātam sektoram jāspēlē aktīvāka loma, jāiesaistās dialogā. Uh, jābūt ambicioziem, jāpiedalās īstenošanā. COP23, manuprāt, ir iespēja, kur varam vienoties par vispārīgiem principiem, kas būs saistoši visiem ekonomiskajām nozarēm kopā ar pilsoņiem, pilsētām un reģioniem. Taču aktuālais jautājums ir sekojoši, vai COP23 vispār ir grība atzīt pilsētu reģionu privātā sektora iniciatīvas kā neatņemamu Uh, globālās rīcības sastāvdaļa cīņā pret klimata izmaiņām ir jānodrošina sadarbības starp uzņēmumiem, pilsētām, reģioniem, citām iesaistītām pusēm, lai apmainītos ar paraugu praksi, lai varētu pātrināt progresu cīņā uz ilgspējīgāku ekonomiku. Šie ir ļoti svarīgi jautājumi, tie mums ir jārisina, un te ir jādara vairāk, jo cīņa pret klimata izmaiņām Tas nav tikai vides jautājums, tas iet roku rokā ar efektīvu un arī pelnošu uzņēmēju darbību. Taču te ir nepieciešama politiskā grība un ilgtermiņa skatījums jābūt arī mērķiem, kas ir noteikti atbilstīgi Parīzes vienošanai, ir jābūt skaidrai politikai, lai sasniegtu šos mērķus. Tad mums ir aktīvi arī jāmeklē iespējas ekonomiskai, sociālajai attīstībai. Es ceru, ka ne tikai valdības, bet arī mūsu reģioni, pilsētas, pašvaldības uzņēmumi, investori, iesaistītās puses sēdīsies pie viena galda un izmantos COP23 kā lielisku iespēju, lai varētu sākt īstenot šo politiku. Paldies, Bilbao Barandikas kundze! Liels paldies priekšsēdētāji, labu pēcpusdienu visiem. Es arī sveicu gubernatoru, pateicos par to, ka esat ieradies, un, lai tiktos ar mums visiem. Jūsos klausīties ir tiešām kā elpot svaigu gaisu pēc jaunākajām ziņām par Trumpa nostāju klimata jautājumos. Man ļoti patika arī jūsu uzruna, kur daudz runājat par pilsētām un reģioniem. Es esmu no Basku valsts. Un kopš 2016. gada arī Basku valdība pievienojās Parīzes eh, vienošanai, un mēs ļoti aktīvi esam iesaistījušies īstenojot konkrētas programmas cīņā pret klimata izmaiņām. Ir nepieciešams jauns ilgspējīgs eh, dzīves modelis. Arī Eiropas Savienības institūcijās jau visai ilgu laiku strādājam pie nepieciešamības uh, risināt klimata problēmas. Tā klimata izmaiņas ir konkrēts apdraudējums. Mēs domājam, piemēram, par aprites ekonomiku. Arī par jaunu nākotnes darbā vietu radīšanu, par uh, um, atkārtot izmantošanā, uh, Un te mums visiem aktīvi ir jāsniedz savus ieguldījumus. Es tagad, protams, nevēlos iedziļināties detaļās un skaidrojumos. Ir sniegti jau pietiekami daudz datu un informācijas, taču es gribētu uzdot jums vairākus jautājumus. Pirmkārt, esam ļoti daudz runājuši arī par šo hidraulisko šķelšanos, un tas ir arī šeit, Eiropas Savienības valstīs reģionos. Ko jūs domājat par šo jautājumu? Otrakārt, Esam daudz arī strādājuši zināmu laiku pie tirzniecības nolīguma ar ASV. Vai jūs uzskatāt, ka Eiropas Savienības ASV tirzniecības nolīgums varētu veicināt arī progresu, lai varētu cīnīties pret klimata izmaiņām? Es, pol, man politiskā. Mm, grupā esam iestājušies un aizstāvējuši šo politisko um, kom, tirzniecības nolīgumu. Tas gan nav īstenojies, bet vai jūsuprāt tas varētu palīdzēt, lai īstenotu klimata politikas? Tālāk ņemot vērā arī to, kas notiek pašlaik Amerikas Savienotajās valstīs, ka būs tik pasludināts, ka būs jaunolīguma ar Japānu, piemēram, ASV arī pārskata savas attiecības ar Indiju. Jūsuprāt, vai tas varētu arī mazināt efektīvu cīņu pret klimata izmaiņām, vai tas varētu vainot klimata izmaiņu programmas? Un visbeidzot, Jūs esat tātad Kalifornijas štata gubernators. Ko jūs domājat par to, ka tātad Trump Trumpa kungs lēma izstāties no Parīzes vienošanās, ko jūs par to domājat, bet nu, mani aizstās mani kolēģi, man 6.30 ir jābūt citā sanāksmē. Vārds Eka kungam. Danke, Herr Prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Gubernator Braun, es vēlos jums, eh, jūs uzteikt par jūsu izcilo bilanci, cī, samazinot uh, siltumnīcas efekta gāžu emisijas un uh, aicinu turpināt šos darbu. Es gribu jautāt par uh, Parīzes vienošanos par to, ka netiek iekļauts eh, tas, ko rāda 15-18% apjomā transporta eh, sektors tā tad ir runa eh, ne tikai par CO2 emisijām, bet arī par citām gāzēm, kā piemēram metāns, kurš ir eh, daudzkārt bīstamāks par CO2, un būtībā mūsu diēta un uh, gaļas patēriņš noved pie tā, ka uh, par 67, 60 līdz 70% vēl šīs emisijas pieaugs. Uh, un ir milzīgie lielopu ganāmpulki ir atbildīgi par apmēram pusi no metāna izmešiem. Un es gribu zināt, vai uh, Kalifornijā ir paredzēts mazināt negatīvo ietekmi kas ir gaļas patēriņam šiem lielopu ganāmpulkiem. Piemēram, Ķīna ir paredzējusi uh, to darīt un samazināt par 30% gaļas patēriņu. Un uh, tāpat vai varētu būt tā, ka Franc San Francisco, kur notiks nākamās klimata samits, uh, ņems vērā visus uh, šos apdraudējumus globālam klimatam. Varbūt mēs varētu cilvēkiem vienkārši jautāt, vai viņi uzskata, ka labāk ir saglabāt pašreizējo civilizāciju vai vienkārši turpināt ēst čīsburgerus, kas viņiem ir būtiskāk. Paldies, mums ir jāievēro uh, uzstāšanās laiks, jo mums vēl ir jāuzklausa astoņi runātāji. Tagad vārds pēc Čīnikungam. Paldies, priekšsē, pavisam īsi no manas puses. Ļoti daudz uh, tika runāts par emisijām. Protams, tas viss ir pamatot. Es gribētu runāt par fosīliem um, avotiem un subsīdijas fosīliem avotiem, jo runa ir par uh, vairāk nekā 500 miljardiem uh, dolāriem gadā. Tas ir vairāk nekā pasaulē tiek tērēts veselības uh, aprūpei. Mēs cīnāmies pret šīm pasīlo enerģiju subsīdijiem. Francija paredz pusotru miljardu, Itālija 3,5 miljardus, Vācija 3 miljardus atbalstot fosīlos enerģijas avotus. Un es esmu no Itālijas dienvidiem, kur arī tiek iegūt naftu, taču esam vieni no nabadzīgākiem reģioniem pasaulē. Un mēs cīnāmies pret šīm subsīdijām. Cerams, ka būsiet mūsu sabiedrotais šai cīņā. Mūsu pieredze. Uh, ir tāda, ka tur, kur tiek iegūta nafta, tur nav zelts, bet nabadzība. Paldies! Jā, citi vēlas izteikties ilgāk, bet, nu, ja jūs varētu saīsināt savu runas laiku, tas būtu ļoti labi. Tagad Flekinšteina kungs, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, uh, gubernātor Braun, es esmu nu, tā kā nedaudz citā lomā šeit neesmu klimata politiķis, bet uh, politiskās grupas uh, runas uh, persona. Tātad, kad mēs uz, uzzinājām, ka prezidents vēlas izstāties no klimata uh, vienošanās, bet es teicu, ka viens ir skaidrs, ka emocionālais attālums uh, palielināsies starp mūsu iedzīvotājiem un ASV. Un arī um, tagad vēl uh, to pastiprina šo sajūtu arī tas, kas notiek attiecībā uz vienošanos ar Irānu. Uh, un uh, savulaiku uzaugot Berlīnē, uh, likās, ka nu, nekad šīs saiknes ar ASV nevaināsies, bet tagad uh, šī situācija kļūst arvien uh, sarežģītāk, piemēram, attiecībā uz šo uh, klimata vienošanos. Tāpat uh, ASV V, protams, nav tikai viens prezidents, bet tie ir daudzi politiķi, ar kuriem mēs varam ļoti labi sadarboties. To es gribēju uzsvērt. Paldies, Beceras kundzei vārds. Grācija, senja prezidentiem, eh, Gavna Brown. Jūs... <clears throat> Hobenkungs, Jūs šeit tā kā tāds augstais priesters e, lūdzat kulta priekšā par kaut kādām antropomorfiskām klimatu pārmaiņām, bet tāpat laikā tas, kas vajadzīgs tautsēmniecībai, ir, lai beidzot e, šie templi tika nojaukti. Trumpa kungs tieši šādi arī tika ievēlēts. Cilvēki baidās par savām darba vietām un klimatu pārmaiņām. Uh, un šobrīd nav iespējams panākt valdības e, grantu, piemēram, zinātniekiem, ja neviens, ja neprakstaties zem šī klimata pārmaiņu kulta. Pēdējos 50 gados tomēr ir konstatēts, ka CO2 temperatūras samazināšanās ir tiešā korelācijā ar pilnīgi citām lietām. Un tie nav mani vārdi, tie ir bijušā Greenpeace patri, priekš, prezidenta Patrika Mūra vārdi. Nu, es zinu, ka vienmēr būs kāds, kas te mm, kas runās par to, bet ir ļoti dažādas domas. Pat IPCC 2007. gadā brīdināja, ka mums nevajadzētu domāt, ka mēs šeit dino, runājam par kaut kādu neloģisku sistēmu, tāpēc ilgtermiņā klimata pārmaiņas paredzēt vienkārši nav iespējams, tā viņa teica. Nu, vai tad nav augstprātīgi no sabiedrības puses tagad postulēt kaut kādu šādu vienpusēju darbību? Marsa ledus eh, pārklājums, tas ir arī pilnīgi citā saistībā. Tas nav nekādā korelācijā ar Zemes ledus pārklājumu. Nebūs tā, ka mēs tagad kļūsim par Marsa. Nu, varbūt tas saistīts ar kaut kādiem saules cikliem un tā tālāk daudzām citām vietām, bet ne jau tikai un vienīgi ar CO2. Un nevar būt tā, ka tagad vairāk un pēc mēs sakojam līdzi kaut kādam muļķu gājienam, būtiski pasakot, ka Galileo nebija taisnība. Tas nu pat ir kļūst par milzīgu kultu un ar to pelnu nav tikai lielākie uzņēmumi. Farijas kungs tālāk. Paldies priekšstādātājiem būtībā mm, es uh, nevēlos uzdot jautājumu, es gribu pievērst jūsu uzmanību. Uh, notika, notikuši šie ugunsgrēki Kalifornijā, ir uh, da, desmitiem bojā gājuši, nu, nodarīts liels ekonomisks skaitējums, un es ASV federālā valdība arī ir uh, paredzējusi 74 miljārdus uh, uh, postījumu likvidēšanai. Šis gads būs izrādījies viskarstākais vēsturē, ir bijuši desmitiem plašu meža ugunsgrēku, ir nodarīti milzīgi postījumi, ir cietušas uh, Eh, cietuši dabas rezervāti, nodeguši meži. Eh, arī Portugālē ir eh, bijuši lieli postījumi, simts bojā gājušo, simtiem ievainot to ir arī cietuši daudzi uzņēmumi un aprēķinātie zaudējumi ir 12 miljārdi eiro. Būtībā tikai akmeņi nav sadeguši, un tas viss ir saistīts ar klimata pārmaiņām. Un ļoti žēl, kā prezidents Trumps uh, noliedz acīm redzamo. Anno. Ah, sekretārs klimata pārmaiņu jautājumos atzīst, ka uh, paaugstinoties uh, globālām temperatūrām ar vienu sašaurinās tas laika intervāls, kurā mēs varam rīkoties un panākt reālus rezultātus. Jūs uh, atkārtojat vēl un vēl, ka cīņa pret klimatu pārmaiņām ir mūsu kopīgais uzdevums. Jā, tā tas ir, bet ko mēs kā Eiropas pilsoņi varam uh, darīt, lai uh, samazinātu emisijas? Uh, Uh, saglabājot dzīves līmeni, bet uh, mēs zinām, ka šie procesi ar vien pātrinās. Mēs veicam kopīgus pasākumus, uh, to dara arī ASV. Mums ir jādomā par mūsu kopīgo nākotni. 23. konference ir vēl iespēja, cerība un nevajag to palaist garām. Ir jārīkojas un. Uh, ir, uh, protams, ne tikai Vašingtonai sauc vārds sakāms, ir uh, daudz, uh, daudz citas iespējas rīkoties. Un mums ir jāpārliecina Trumps, lai viņš maina savu nostāju. Varbūt arī Trumps vairs netiks atkārtot ievēlēts. Dienu, kundze, jāpaldies priekšētāji gubernatori kungs. Mūsu gadsimtā ir divas izaicinājumi - vīdi un imigrācija. Es nedomāju, kā pareizais risinājums ir to visu risināt, noraidu, no, neatzīstot realitāti un ceļot mūrus. Nu, imigrācija jau ir sākusies, ja tieši klimata imigrācija ir sākusies šeit Eiropā. Es augstu novērtēju jūsu holistisko pieeju, ir sociālās vidas problēmas, kas ir jārisina globāli. Uh, un daudz disciplināri ir nepieciešami arī te, jauni teoretiskie, politiskie, ekonomiskie modeļi, uh, lai varētu ierobežot uh, bezatbildīgu izaugsmu, ir jābūt ilgspējīgākiem sociāliem, ekonomiskiem resursiem. Klimata izmaiņas ir realitāte, pat ja daži to noraida, un arī cilvēka atbildība ir acīm redzama, kā to pierāda arī paša pašas bal, paša baltā nama pētījumi, bet par spīti tam Trumps to noraida. COP23 Bonā ir lieliski iespēja, nevajadzētu to palaist garām. Ļoti liels prieks, ka jūs un arī citi gubernatori piedalāties šajā tikšanā, lai varētu arī. Uh, Uh, parādīt, kā ASV vēlas rīkoties šajā jomā. Ir viens jautājums, par ko maz runājām. Gribētu zināt, ko jūs domājat Eiropā. Mēs uzsāk, esam uzsākuši šo aprīts ekonomikas ceļu. Tas arī varētu būt veids, kā pārskatīt uh, tradicionālo ekonomiku un piešķirt jaunu optiku tam visam. Paldies! Kengas kundze, paldies, priekšētāja gudatais Brauna kungs. Uh, Uh, cilvēks nepārtraukti attīstās, cilvēki dodas citur, lai uh, rāstu jauns iespējas, citi bēg no konflikta, mm, vajāšanas, citi bēg, jo mainās klimats. Viņi ir tā saucamie klimata bēgļi. To es arī redzēju klusajā okeānā, mm, Fidži un arī Āfrikā to redzēju. Mm, tur ļoti konkrēti var redzēt klimata izmaiņu sākas guvernatora kungs Pagājuši gadu Anor arī pieņēmusi deklarāciju attiecībā uz vīdes degradāciju un klīmata izmaiņām. Tam ir ļoti skaidrs sociāla-ekonomiskās sekas. Tam ir arī ietekme uz klimata bēgļu pārvietošanos. Es zinu, ka man nav jūs jāpārliecina par šo. Drīzāk jūsu valsts prezidents ir jāpārliecina. Viņš joprojām uztur milzīgu saspīlējumu un naidu pret tiem, kas ierodas un bēg no ekstrēmiem, ekstrēmām katastrofām. Mēs katru dienu cīnāmies pret dezinformāciju un aizspriedumiem. Kalifornija jūsu štāts ir pāraugs, jūs esat pret Trumpa klimata nolieguma teoriju. Mēs gribētu, lai klimata bēgļiem tiktu piešķirta, ko, piešķirts konkrēts juridiskais status, lai viņus varētu aizsargāt. 2018. gada septembrī mēs arī pieņemsim attiecīgu dokumentu, lai varētu cīnīties pret šīm negatīvo attieksmi. Jūs esat tiešām līderis klimata jomā, un mēs jūs sagaidām arī mūsu konferencē nākamgad. Paldies, Tāna kungs. Paldies, priekšādātājs, esmu šeit. Atbilstoši vairākumu arī šeit parlamentam un ārkārtīgi skumji, ka Trumps atteicās atteik no Parīzes nolīguma, bet kā nu pat kāds teica, viņš pēc četriem gadiem cerams vairs nebūs amatā tajā brīdī, kad tam šeit tā vajadzēs stāties spēkā. Bet šajā parlamentā mēs labi zinām, cik kaitīgi seks tiek, eh, piemēram, lēstas lejasahāras eh, Āfrikai, kāda būs tālāk migrācijas spiediena un tā tālāk. Manā komitejā drīz balsosim arī par attiecīgiem šiem dokumentiem balsosim par, par tādu koncepciju kā klimata bēgļi. Tas ir ļoti pretrunīgi arī koncepcija paša par sevi. Mēs ļoti zinām, kas notiek arī klusā okeāna salām ar ūdens celšanos un tam līdzīgi zinām arī, cik negatīvi ietekmēs tas viss ASV. Vai jūs arī paredzat, ka tiks palielināsies migrācijas plūsmas no ļoti pie, blīvi apdzīvotās Latīņamerikas, vai tas būs, vai tam būs ietekme, kā jūs radīsiet piekam elektrības, vai tā būs kodola enerģija, vai tā būs um, vai, vai slānekļa gāze. Ko jūs darīsiet ar visām šīs sistēmām, kas šobrīd, piemēram, eh, ir lielā mērā populā, populārs um, Kalifornijā, piemēram, tieši ventilācijas iekārta rezultātā zinu, ka ir bijuši arī da dažādi elektrības pārtraukumi. Ko jūs darīsiet visu šīs lietas labā? Paldies, saka priekšādātājs. Nu, tad Brauna kungs, jums ir vārds. Nu, nu, droši varat runāt vairāk par divām minūtēm. Un nu, es taču nevaru uz visu to atbildēt. Jūs taču nedomājat, ka es tagad varēšu uz to atbildēt. Nu, tam nav pietiekami daudz laika. Nu, cits starpā gaisa kondicionāri kļūst arvien efektīvāki un mājas ēkas tāpat šobrīd tiek mm, padarītas vidē draudzīgākas. Ceļam tagad tādas ēkas ar tādam, tādam sistēmām, kas nepatērē lieku enerģiju, kas vienkārši uztver saules enerģiju un līdz ar to pašas sevi apkalpo, izmantojot šos naturālos dabas elementus, tā lai tādējādi ierobežojot to vajadzīgo enerģijas patēriņu. Tur ir daudz, kas pasniegums un par imigrāciju runājot, nu, Kalifornija Kalifornijā 25% iedzīvotāji, kas ir dzimuši ārpus eh, ASV, tātad no ārvalstīm daudz ierodas Kalifornijā. Lielākā daļa ierodas eh, legāli, bet nu ir arī tādi, kas ierodas nelegāli, bet neskatoties uz to visu, Kalifornijas ausemniecība tik un tā aug straujāk nekā nacionāls vidējais rādītājs. Un mēs esam pieņēmuši ļoti striktus noteikumus attiecībā uz uh, eh, siltumnīca efektu izraitošajām gāzēm. Un, protams, ka klimats ietekmēs Kaliforniju un ASV kopumā. Te no, nonāku pie piedienās. Es vienmēr jāsaka, vienmēr priecājos, ka te ir briti, tie šķiet pārsvarā tieši briti, kuri ir ar šo ļoti labo izglītību, ir mācījušies eh, šo karaļa valodu, apguvuši to precīzi, bet, nu, jāsaka, jums ir vienkārši, eh, jūs runājat tāds blēņas, un tās krokodila asars, ko jūs raudat, te tagad par nabadzīgiem nav pārliecinošs nemaz. priekšsādātājs. Mums ir jārespektē viesis pašreizējais runātājs. Es nerunāju par jums konkrēti, es runāju pārsvarā ar kungu, kas sēž man šeit pa labi, bet var arī šai uzrunā iekļaut arī jūs, protams. Uh, Te ir tik daudz tādi retoriski elementiņi, kas nu pat ir salikti uz galda mūsu priekšā, un tad tos visus izmantojat dažādu intelektuālu sarunu virpināšanai. Nu, ir, tas pat ir sarežģītāk nekā vienkārši pateikt skaidriem vārdiem. To pašu jūs visi esat runājuši, tagad es varu runāt pretim. Nu, tā ir. Nu, jāsaka, protams, ir viedokļu dažādība. Tieši tā, kā tas pasauli arī notiek, tā tas ir. Arī ASV tā ir. Uh, Mums ir ļoti plašas eh, domstarpības, kā mēs to visu atrināsim, nezinu, atrināsim ar vairākumu balsojumu, tāds arī vienmēr ir. Un tas ir tas mūsu uzdevums, kas mums priekšā, jo pastāv lielas domstarpības. Gan es, gan citi ir teikuši, ka mēs šobrīd nesam uz pareizajām sliedēm, lai darītu to, kas ne, ko nepieciešams darīt. Un tāpēc mums vispirms ir jāveido šī pietiekamā vienprātība, lai virzītos uz priekšu, un tas būs sarežģīts uzdevums. Nu, tā, tie, kas runāja opozīcijā, kas vēršas pret klimatu pārmaiņu darbībām, nu, jāsaka, Eh, kas sauca to par kultu un tā tālāk, nu tad jāsaka, ka zinātnieki, kas pārstāv vairākumu klimata pārmaiņu studējušo zinātnieku, tomēr runā par antropoģenētisko efektu. Un saka, ka šī ietekme ir reāli. Jūs, protams, varat kritis, kritizēt IPC ziņojumus un teikt, ka visi zinātņā, zinātnieki šeit ir nopirkti un tam līdzīgi, bet nenoliedzams fakts ir tas, ka jebkura veida katalogā, ja mēs skatāmies uz zinātniskajām aprindām, tad vienmēr parādās tas, ka klimata pārmaiņas iespējams ir reāls, ka tām ir ietekme un projekcijas ir tādas, ka šīs ietekmes turpmāk būs vēl lielāka. Ietekme turpmāk būs vēl lielāka. Uh, Nu, es, protams, te negrasos jūs tagad par to pārliecināt, jo jums ir savi uzskati un pārliecība, bet priecājos arī, ka jūs to paudāt nenoliedzami, jo tas parāda, ar kādām problēmām mēs sastopamies, tas parāda arī problēmu, ka, ko mēs sastopamies gan ASV, gan Eiropā, gan visur citur pasaulē. Un tāpēc, nu, jā, tā, tas ir spēle, tā ir spēle, tas ir spēles elements, un mums ir jāturpina pie tā strādāt. Esmu pārliecināts ka zinātne lielajā pārsvarā ar šiem modeļiem, scenārijiem, mērījumiem, statistikas datiem eh, un pierādījumiem, tos vismaz te nevaru eh, te, teikt, ir, ir vienkārši pārliecinoši. Pat Trumpa administrācija, eh, nu tā, ne, nežmogoties nevarēja pateikt, ka, ka tas viss ir nepareizi pat Trumpa cilvēkiem nācās tomēr sagatavot zinātnisku ziņojumu. jo ļoti respektēti atbilstīgi zinātnieki bija pateikuši par klimatu pārmaiņām tieši to, ko teica IPCC ka mēs ne, vienkārši nepietikam novērtējam tos draudus. Nu, tāpēc, nu, strīdiņi tas viss ir labi un tā tālāk domstarpības tā ir, bet tie, kas noliedz šos klimatu pārmaiņas, nu, jāsaka, tas šī perspektīva viedokļi arī pamazām samazinās. Arī ASV šādu viedokļu piekritais skaits samazinās. Un šie noliedzēji, protams, saņem daudz uzmanības. Bet cilvēki, jāsaka, arvien vairāk pie, pieturas pie pārliecības, ka klimata pārmaiņu globālā sasilšana ir reāla problēma un ka ir jārisina šis jautājums. Nu, tagad um, pievēršoties pretējam viedoklim nu, par um, lopiem, gaļasēšanu un tam līdzīgi, nu, te var teikt tā, ka šī metāna paudze met, es atvainojos, metāna radīšana, kas nāk nu, no lopkopības un tam līdzīgi, tas ir nopietnas jautājums. Un es domāju, ka te mums ir kaut kas vajadzīgs, eh, lai mēs ierobežinātu arī šos īstermiņa klimata piesārņotājs, kas ir metāns, eh, eh, chlorofilogliklis un cita veida elementi. Viņi ir ar mazākām sekām, bet, nu, viņi, protams, piesārņo dabu, un ja mums izdosies samazināt šos īstermiņa piesārņotājs, īstermiņa emisijas, tad domāju, ka mēs iegūsim vienkārši vairāk laika, lai strādātu pie CO2 samazinājumiem. Bet, ja runājam tagad par to, vai izvēlamies hamburgeru vai, nu, vai smagu automašīnu un, un tādā, kādā veidā tad cīnamies pret šīm mm, emisijām, nu, tas ir tad. Uh, jau cits lēmums. Es domāju, ka nevajag specifiski tagad norādīt uz katru konkrēto iniciatīvu. Nē, ir jārada kopējais mērķis un visiem spēkiem tad uz šo mērķi ir jāiet attiecīgi samazinot emisijas pa visiem sektoriem. Nu, īpaši jau transporta sektors, aviācija minējāt. Jā, tas vēl nav pietiekami atrunāts. Tas pats attiec uz kuģniecību. Pie tā jāstrādā, sistemātiski jāstrādā. Vispārīgi jāstrādā. Mm. Nu, cilvēki, protams, paši izvēlēsies, ko patērēt uzturā, bet ja mēs radīsim kopēju vienprātību, ja mums būs arī īstenojami mērķi un mandāti, mums izdosies samazināt emisijas līdz eh, tādam līmenim, kā nepieciešams, lai nonāktu pie šīs nulles emisiju eh, līmeņa līdz 2050. gadam vai ātrāk. Un nu, tad tādā gadījumā es domāju, ka mums ir jāmeklē dažādi veidi un iespējas, kā pārliecināt iedzīvotājs arī mainīt uh, savus ieradumus. Bet nu, mēs nevaram šeit tagad pēkšņi izsludināt kaut kādu radikālu atturēšanos no gaļas un tā tālāk. Novatorisms iet lieliem soļiem uz priekšu, mums arvien vairāk izdodas kaut ko radīt vairāk ar mazāk līdzekļiem. Nu, piemēram, lai radītu kaut kādu zināmu rūpniecības preču apjomu, vajadzīgie resursi samazinās ar vienu, jo palielinās informācija, paliel, un eh, tam līdzīgi ir vien vairāk informācijas par to, kā to darīt. Un līdz ar to mūsu pēda var kļūt vieglāka, šī ietekme vieglāka novatorisma re rezultātā, jaunu tehnoloģiju, zinātnisku atklājumu rezultātā. Te atgriezīšos atkal pie Kalifornijas. Mēs šobrīd samazinām siltumnīca efektu izraisošo gāžu apmomu ļoti agresīvā veidā. Mums ļoti agres, mums ir agresīvākā klimata pārmaiņa apkarošanas politika visā ASV, un tāpat laikā tautsēmniecība aug straujāk kā pārējā ASV, koši pēdējās ekonomiskas lejupslīdes. līdz Eh, divi ar pus miljonu jaunu darba vietu radīts Kalifornijā, un tā tiešām burtiski tad, tāds motors, kas virza uz priekšu kol, eh, koledžas darbu un tā tālāk, un šī cilvēku resursu ietekme mainās. Tas nav viegli, tas nenotiek, protams, tādā ļoti īsā laika sprīdī, un tam ir vajadzīga plaša vienprātība. Mēs negrasamies neko ar varu uzspiest cilvēkiem, nē, mēs ejam cauri demokrātiskiem procesiem, lai sasniegtu mērķus, ko paši sev nosakām. Nu, un ja mums paveiksies, jums tas viss izdosies, nu, tad eh, mēs atteiksimies no mm, visām šīm oglekļu emisijām un tam līdzīgi. Tirzniecības jautājumi, jā, ir dažādi veidi tirzniecības pārtraukumi no AS, mm, ASV, piemēram, mm, Mm, darba izmaksas ir krietni lielākas nekā, piemēram, Meksikā nenoliedzam, un tas, protams, kropļo tirzniecību. Mm, mēs cenšamies pie tā visa strādāt, tas nav viegls uzdevums. Mēs nevēlamies radīt šeit barjeras, bet mums ir jāveido tāda pasaule, kas būtu labvēlīga visiem, kas respektētu šīs normas. Tie, kas saka, nē, nekas nav jādara pret klimatu pārmaiņām, nu tad tie viņi būs paši arī, kas maksās par to, ne jau tie bagātie. Jāsaka, visi tie, kas ir šai telpā, ir, nu, būs daudz labākā situācijā nekā tie, kas patiešām cietīs no klimata pārmaiņām. Un tāpēc, ka um, oglika pēdas samazināšana ļaus samazināt arī šo plaisu starp bagātākajiem un nabadzīgākajiem, starp tiem, kas cieš badu. Un to skaits joprojām, jopār, joprojām pārsniedz simtiem miljonu. Mēs nevēlamies šeit pieļaut kļūdas, mēs nevēlamies izdarīt kaut ko nepareizi, jo sekas šādām kļūdām būs ietekmēs visu cilvēci. Ja mēs netradīsim pareizo ceļu, tad tādā gadījumā mūsu sabiedrība um, būs krietni sliktāk pārvaldām un mēs sastapsimies ar ļoti daudz problēmām, kas, ko nesīs līdzi sasilušais klimats. Tas uh, būs samazinās lauksemcības produktivitāti, ražīgumu, tas palielinās tropisko slimību izplatīšanos pieaugs jū, palielināsies jūras līmenis, tas norisinās jau šobrīd, 20 gadu laikā klimats ir, nu, ārkārtīgi silts. Tas faktiski ir sasniedzis tādu rekordvidēju temperatūru, kas pārsniedz ļoti daudzus iepriekšējos. Miljoniem gadu tas nav piedzīvots, un temperatūra turpina pieaugu. Mēs Nezinām, vai pat 2% samazinājums būs pietiekams, varbūt viens ar pusi grāds vajadzīgs. Te citi teica, jā, ka nav skaidrība. Jā, protams, ir nav skaidrības, ir neskaidrība, vai tas ir saistīts tikai ar gaisu, un par to runā visi eh, zinātnieki, bet ir, nu, tur jāiet, protams, pilnu ātrumu uz priekšu, bet nu ir tā daudz, kas ļoti riskants. Gribēju teikt, cilvēces spēks nanotehnoloģijas spēks, ģenētiskās inženierijas, kodola spēks, kodola ieroču spēks, visa veida rūpnieciskie procesi. Nu, šai kontekstā, nu, tieši cilvēkiem ir visvairāk spēka. Mums ir vairāk tehnoloģiju, vairāk spēka, šis, um, vairāk enerģijas, un šī līkne iet ar vienu uz augšu. Tā var būt arī letāla un destruktīva šī likne. Bet tāpat laikā šī zināšana un atturēšanās līkme tā paliek uz vietas, šī plaisa arvien pieaug. Un Mārtiņš Rīs no Lielbritānijas teica, ka nu, 21. gadsimtam cauri tikt vien mums ir tikai 50% iespēja. Un tie tiešām ir ļoti nopietni jautājumi, par ko mums ir jādomā. Un visa veida individuālas darbības kļūst ļoti svarīgas. Mums ir jāveido šī vienprātība, jāspēr praktiski soļi un jāstrādā, tu, un, un laika nav daudz. COP23 ir svarīgs nākamais solis. Es biju Rio 92. gadā, ka tika izstrādāts ietvars klimatu pārmaiņu kontekstam pirmo reizi. Un toreiz valdīja mūsos liels optimisms. Nu, un tagad ir pagājuši tik daudz gadu, mēs joprojām par to cīnāmies. Atsevišķas dalība valsts, atsevišķas valsts nemaz neko daudz arī nedara. Bet dati, zinātniskā izpratne par to turpina augt augumā, par to, ka ta, un mēs beidzot esam, nu, izvēles priekšā, kā virzīties uz priekšu. Un klimata pārmaiņas, protams, nav mūsu vienīgā problēma. Šobrīd eh, taču divas minūtes vien vajadzīgas, lai palaistu kodolu bumbu un uzsākt nezinu kādus procesus. Tātad draudu ir daudz. Tāpat laikā arī gaidāmais atāgojums iegūstamā ir daudz. Mēs varam radīt tik daudz bagātības, kas ļaus mums visiem dzīvot labklājīgi, bet nevaram ļauties pašapmierinātībai. Nu, varētu teikt, ka, lūk, nekas īsti nav jādara, jo šeit tāpā viss izskatās labi, bet tā nav, tā nav. Mēs esam ceļā uz iznīcību, un mums ir jāspēj nogriezties no ceļa, novērsties no šī ceļa. Un, uh, šai gadījumā mēs vēlamies pēc šo pirmo soli, lai mainītu kursu. COP23 ir nākamais solis, pēc tam, protams, būs nākamais 24. 4. pušu tikšanās. Un mans aicinājums jums ir šāds. Mums ir nopietni jāuztver zinātne, nopietni jāuztver visi šie uh, pamatotie, katrs nākamais solis, katrs solis, ko spēram un jāpanāk, ka pasauli funkcionē labāk nekā tas notiek šobrīd. un mēs nevaram klausīties tevis, kas saka, aizmirstiet, tā nav problēma. Es tam vienkārši nepiekrītu. Es domāju, tā ir milzīga problēma. Mums ir kaut kāds zināms atbildes, būs vajadzīgi tālāk tehnoloģiski atklājumi, ir būs vajadzīgas tādas baterijas, kas ir lētākas, efektīvākas, mums būs vajadzīgas ūdeņraža automašīnas, kas ir krietna lētākas nekā šobrīd, un mums būs vajadzīgas daudzas citas lietas, un tas arī ir tas mūsu mērķis. Mums ir ļoti daudz darāmā, ļoti daudz, kam jāpievērš uzmanība tērējam tik daudz izklaidēji un tam līdzīgi, domājot par to, kura komanda, kad, kur, ko vinnēs, kas, ko, kur, kam, kāpēc pateica, bet mēs esam faktiski nolikti bezdibeņa priekšā, un mēs kā grupējams esam ar zināšanām, spēku, pilnvaram kaut to darīt, un tāpēc mans aicinājums ir šāds. Es zinu, ka mēs varam apvienoties šai vidē draudzīgajā rīcībā, un tas nes līdz arī ekonomikas izaugsmi. Mums ir jāņem vērā šīs zināšanas, viedums, sadarbība. Lūk, tas ir tas, ko es gribu šodien teikt. Jūs ejat, darat daudz ko. Varbūt ne vairāk kā Kalifornija, nē, bet mēs visi varam darīt vēl vairāk, un mēs arī darīsim vēl vairāk, ja mēs būsim atvērti šiem, šai patiesībai, ja mēs nopietni pieiesim šai problēmai. Un neklausīsimies visās tais muļķībās, par kurām mēs te šad tad mm, tik ilgi domājam un spriedlējam. Nē, nav laika sēdēt rokas klēpī salikušiem, nē, ir laiks drosmīgai, radošai, izdompilnai rīcībai. Un nē, es šai ziņā ir galvenais līderis, un jūsu rokās ir tas, vai mums izdosies vai nē. E, es ir tā, kas var ietekmēt citas valsts, to starp arī Amerikā, un es tāpēc gribu teikt, ka jūs darat ļoti daudz, un visi varbūt piektīs, bet es domāju, ka tā ir. Un es domāju, malači, turpinam tā, tā turpinām. Ne, nedrīkstam zaudēt dušu tikai tāpēc, ka kāds kaut ko ne tā ēd vai nepareizs automašīnas ražo vai kaut ko. Nē, nē, nē, ir daudzi un dažādi veidi, kā nonākt pie mērķa. Un mums būs iespējas daudz no šīm problēmām atrisināt. Tas jādara politiski, protams. Jums būs arī jāpārliecina savu vēlētāju, jo tā, protams, ir demokrātija. Mēs nevaram te tikai tagad visu darīt, kas ienāk prātā. Mums jābūt pārliecinošiem, un mums jāpārliecina pirmām kārtām paši sevi par to, ka ir jāiet vēl tālāk Nu, un tas arī tas pēdējais, ko gribēju šovakar šeit. Faktiski pat vienīgais punkts mums jādara vairāk, mēs varam darīt vairāk. Un tieši šeit un tagad mēs esam šeit ļoti spēcīgi, spēcīga cilvēka grupa, kas var kaut ko darīt, kas var pārliecināties, ka mēs nostājamies uz pareizā ceļa un ka turpinam iet pa šo pareizo ceļu. Is a, is a my, my mistake, an... Jā, atvainojiet, ir vēl, vēl viens jautājums. Lūdzu. No, I... <laughs> Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Godētais gubernator kungs, es gribētu tikai jūs apsveikt, uzteikt pār ASV klimata aliansi vēlu uh, jums panākumus. Esmu pārliecināts, ka tas būs ļoti svarīgs mūsu sadarbības elements. Paldies! Thank you very much, sorry. Paldies! Piedodiet, piedodiet, tā bija mana kļūda.